Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura di voto sull'impatto della crisi finanziaria. Godātie kolēģi, sāksim balsošanas procedūru. Pirmām kārtām, lūk, eh, mums ir līdzekļu ziņojums. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņems 15. grozījums par pret atturs pieņemts. 16. 17. un par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. 23. par pret atturs pieņemts. 24. 25. identiski par pret atturs pieņemts noraidīts. 29. par, satvainojos, 28. par, pret, aturs, noraidīts. 27. par, pret, aturs, nav skaidrs. 27. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par 10 pret, divi atturējās pieņemts. Mauro arī nobalsoja par. Tātad 19 par pieņems. 28 par. Mhm, uh -huh, 28 atkrīt, 29 par. Pret, atturs, norādīts, trešais kompromiss par pret, atturs pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs pieņemts. 39. par, pret, atturs noraidīts. 41. par, pret, atturs noraidīts. 42. par, pārbaudīt, vēlties pārbaudīt par 40 un 41 grozījumu, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 5 par 20 pret 11 atturējās noraidīts. Noraidīts. Viss. 42 par. Pret. Atturs. Jūs neceļat rokas, lūdzu. Par 42 pret. Atturs pieņems. 43 par. Nē, 43 atkrīt. Piektais kompromiss. Par. Pret. Atturs pieņems. 41. par, ne 51. par atturs, noraidīts. 52. Nē, labi, pārbaudam 51. elektroniski. Beidzam balsot. 17 par 20 pret noraidīts. 52. par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturs, pieņems. 59. par, pret, atturs, noraidīts. 60. par, pret, atturs, noraidīts. 61. par, pret, atturs, noraidīts. 62. par, pret, atturs, noraidīts pret, atturs, noraidīts. 63. par, pret, atturs, noraidīts. 64. par, pret, atturs, pieņems. 65. par, pret, atturs, noraidīts. 68. par, pret, atturs, noraidīts. 67. par, pret, atturs, noraidīts.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 pret, atturs, pieņemts. 82. par, pret, atturs, noraidīts. Jā, neliela kļūdiņa. 73. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, noraidīts otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 74. par, pret, atturs, noraidīts. 75. par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad pārējiem pie 83. par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 90. par, pret, atturs, noraidīts. 91. par, pret, atturs, noraidīts. Tas nākamais atkrīt. Tātad 93. par, pret, atturs atturs noraidīts. 94. par pret atturs noraidīts. 98. par pret nav skaidrs īsti. Balsosim elektroniski par 96. lūdzu. Beidzam balsot. 20 par, 22 pret noraidīts ar divām balsīm. Tālāk. 97. par pret atturs noraidīts. 98. par pret atturs noraidīts. 99. par pret atturs pieņemts. 100. par pret atturs noraidīts. Otrais būtiskais par pret atturs pieņemts. 101. par pret atturs šķiet noraidīts, bet tomēr nav pilnībā skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 101. grozījumu. Beidzam balsot. 20 par 23 pret noraidīts. 24. Mm, vēl Mauro bija arī. 9. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 107. par, pret, atturs, pieņemts. 108. par, pret, atturs, noraidīts. 110. par, pret, atturs, noraidīts. 111. par, pret, atturs, noraidīts Noraidīts 112. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 113. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 114. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 115. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 116. par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 atturs noraidīts, 132 par, pret, atturs noraidīts, 133 par, pret, atturs noraidīts, 134 par, pret, atturs pieņemts, 135 par, pret, atturs pieņemts, 138 par, pret, atturs noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturs pieņems. 138. par, jā, 138. Jā, 138. par, pret, atturs noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Itra 12. Par, pret, atturas pieņems. 149. par, pret, atturas noraidīts. 150. par, pret, atturas pieņemts. 151. Atkrīt 152. Par pret atturas. Noraidīt 153. par pret atturas. Noraidīts 154. par pret atturas. Noraidīt 155. par vēlaties pārbaudīt? Nē, 155. 154. Labi, pārbaudīsim 154. elektroniski. Beidzam balsot 21 par 23 pret, 2 atturējās noraidīts. 155 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 161. par. Pret. Atturs pieņemts. 162. par. Pret. Atturs. Ne, nav skaidrs. 162. balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 21 par 23 pret 3 atturējās noraidīts.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 atturs pieņemts, 168. par, pret, atturs noraidīts, itra 3 par, pret, atturs pieņemts, 16. kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 12. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 176. grozījums par pret atturs šķiet noraidīts. 177. par pret atturs pieņemts. 178. par pret atturs noraidīts. 182. par pret atturs noraidīts. 13. kompromiss par pirmā daļa Labi, pārbaudīsim elektroniski iepriekšējo 182. grozījumu. Beidzam. Balsu 19 par 26 pret noraidīts. Tātad 13. kompromiss pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts.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 par, pret, atturs noraidīts. 194. par, pret, atturs noraidīts. 195. par, pret, atturs noraidīts. 198. par, pret, atturs noraidīts. 197. par,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 pret, atturs noraidīts. 207. par, pret, atturs pieņemts. 208. par, pret, atturs noraidīts. 209. par, pret, atturs pieņemts. 210. par, pret, atturs pieņemts. 211. par,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 pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs, pieņemts. Piektais par, pret, atturs, noraidīts. Sastais par, pret, atturs, noraidīts. Un tagad Lozings kundze vēlas izteikties pirms gala balsojuma. Lūdzu, Lodins kundze, jums vārds. Tas ir tās vārds, ko viņš. Jā, paldies, ka ļāvāt man izteikties. Es tikai vēlējos pavisam īsi norādīt, ka mūsu grupai ir tik daudz dažādu uh, iebildumu pret šo ziņojumu, ka mēs sastādīsim uh, mazākumu uh, ziņojumu par šo. Va bene, prendiamo atto delle sue dichiarazioni, voto finale elettronico. Gala balsojums elektroniski, lūdzu sākam balsot. Un beidzam balsot. Mm, divi nebija nobalsojuši vēl. 40 par, 6 pret, pieņems, apsveicam referentu. Onorevole Elisek, prego. Grazie, Presidente. Līdzekam, lūdzu. Eh, jā, paldies, vēlējos pateikt eh, visiem komitejas locekļiem, it īpaši referentiem par šo sadarbību, ko viņi izrādījuši pie šī ziņojuma. Paldies! Jā, paldies! Uzgaidīsim dažas minūtes, eh, īsts pārtraukums, līdz ieradīsies Polijas ārlietu ministrs Sikorska kungs. Viņš tūlīt dažu minūšu laikā šeit būs. Dear colleague, please sit down, we are to start. Prego sedetevi, cominciamo. Lūdzu, kolēģi, sēdieties, tūlīt atsāksim darbu. Es vēlētos sveikt šeit eh, polijas ministru Radoslavu Sikorski, kurš pie mums ieradies pirmo reizi šajā formā AFET komitejā. Ministra kungs, jūs esat šeit, lai pastāstītu mums, par paplašināšanas politiku, par noteiktajām prioritātēm, kuras Polijas prezidentūra ir izvirzījusi, un es zinu, ka starp tām ir viena, ko mēs nesen arī apspriedām - Eiropas nodibinājumu demokrātijai izveida. Augstās pārstāvs prasība bija arī sniegt ziņojumu par ārlietu padoms tikšanos 4. novembrī, kur bija pārunāti dažādi jautājumi, tā skaitā par Afganistānu, dienvidu kaimiņu valstis, Irānu un citas valstis. Es zinu, ka mums nav daudz laika, un arī jums ir aizņemta darba kārtība, tāpēc tūlīt pat arī Eh, došu jums vārdu un lūkšu jūs, eh, ja jūs varētu pieturēties pie 15 minūtēm, lai pēc tam es varētu uzdot jums jautājumus. Paldies un lūdzu jums vārds. Paldies priekšsarētāji kungs, godātie deputāti. Man tiešām ir eh, prieks būt bijis tikties ar jums arī iepriekš februārī un tikpat patīkam man tas ir tikties šobrīd, kad polijas prezidentūrā vēl viens mēnesis palicis ir, kā jūs apzināties, šobrīd mēs esam Eiropas Savienībā sarežģītā situācijā, bet polijā mēs uzskatām, ka risinājums mūsu problēmām ir vairāk Eiropas. Mēs uzskatām, ka esam veikuši jau ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, piemēram, noslēdzot pārunas par sešu dokumentu paketi oktobra Eiro padomē un Eiro eh, samitā mēs eh, sākam risināt šīs eh, pro problēmas, veicojot Eiropas ekonomiskās un finanšu sektoru stabilitātes nodrošināšanu, lai padarītu Eiropu daudz uzticamāku, konkurētspējīgāku un spēcīgāku. Līdz ar to ir nepieciešams arī stiprināt eirozonu, bet no otras puses eh, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī paplašināt mūsu eh, savienību, stiprinot kaimiņu attiecību politiku, tā skaitā austrumu partnerību un Eiropas nodibinājumu demokrātijai un enerģētikas kopienu. Daži pēdējās nedēļās runājuši ir par paplašināšanu kā mūsu pašreizējo problēmu avotu. Teikšu godīgi, es nepiekrītu šādam secinājumam. 12 dalību valstu uzņemšana kopš 2004. gada, manuprāt, ir palīdzējusi nodrošināt labklājības celšanos gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs. Pēc mūsu aprēķiniem tirzniecības apgrozījums starp Rietumu Eiropu un jaunajām dalību valstīm ir palielinājies trīskārt un nodrošinājis vispirms pus, vismaz pusprocentu IKP pieaugumu vecajās dalību valstīs. Var jau, protams, apstrīdēt to un teikt, ka eh, tirgus palielināšana eh, Rietuma Eiropas eh, labā ir tikai atvirzījusi Eh, šīs eh, problēmas uz kādu laiku. Mēs uzskatām, ka paplašināšana darbojas labi, un man tiešām prieks, ka Eiropas parlaments ir saglabājis paplašināšanos un kaimiņā tiecību politiku kā pietiekam prioritārs jautājums. Mēs eh, strādājam pie asociācijas līguma teksta stībā ar Horvātiju un ceru, parlaments piekritīs tam. Uh, Eh, Horvātija var būt kā labs piemērs Rietumu Balkāniem. Un, protams, ja viņi izpildīs uzstādītos nosacījumus. Pēdējā starpvaldību konferencē oktobrī mēs noslēdzām divas sadaļas uh, savās pārunās ar Islandi. Eh, mēs vēlamies turpināt šo progresu. Turpinām arī uh, pārunas ar Turciju, bet, kā jūs zinat, Ankarai ir jāizpilda tie kritēriji, ko Eiropas komisija ir izvirzījusi. Uh, tiem, kuriem vēl nav iespējams iestāties Eiropas Savienībā. Mēs solam viņiem Eiropas kaimiņa attiecību politiku, tā skaitā austrumu partnerību. Esam apmierināti ar rezultātiem no Varšavā notikušās austrumu partnerības samitu. Un virzamies uz priekšu arī asociācijas līguma pārunās. Un arī centienos eh, vīza režīms atvieglot. Oktobrī ministram Šenko jūs sacījāt par to, ko domājat uh, par notiekušo Ukrainā. Julijas Timošenko notiesāšana, mūsuprāt, nenozīmē demokrātijas samazināšanos. Uh, mēs uzskatām, ka asociācijas līguma parakstīšana ir pārāk uh, vēlams iznākums lai to vienkārši palaistu garām, jo tas mums, mūsuprāt, būs pietiekam uh, labs vilinājums Ukrainas iestādēm. Tāpat uh, ar saistībā ar Gruziju un Moldovu brīvās zinātības nolīgumu parakstīšanu ir svarīgi. Ukraina un Moldova, kur ir ļoti progresējuši vīzu atvieglošanas nosacījumu īstenošanā, ir jābalvo par viņu centieniem. Protams, ka mums ir jācīnās ar korupciju, vai jāveic, jāpalīdz veikt eh, reformas eh, valsts pārvaldē, austrumu partnerības valstīs, nesen izveidotā eh, valsts pārvaldes akadēmija Varšavā noteikti palīdzēs. Vēlos pieminēt viena no mūsu problemātiskākajiem kaimiņiem Baltkrieviju. 19. decembrī pagājušajā gadā, eh, diemžēl, bija eh, tāds eh, datums, kas mums saistās ar nedemokrātiskām vēlēšanām, kā, kaut arī prezidents Lukašenko solīja, ka vēlēšanas būs godīgas. Mēs uzskatām, ka pilsoniskās sabiedrības balsi nevar apklusināt pavisam. Mums ir jāpatur spēkā sankcijas pret Baltkrieviju, bet tāpat laikā eh, jācenšas arī rosināt viņus mainīt savu uzvedību. Un tieši tādēļ mēs ticam, ka ir nepieciešams uh, sastādīt eh, paketi nākotnes demokrātijas eh, Baltkrievijas atbalstam, tikko politiski ieslodzītie tiks atbrīvoti un Baltkrievija nostāsies neatgriezeniski uz demokrātijas ceļa. Šai programmai jābūt labi kalibrētai, kas ietvertu reformas un Eiropas Savienības finanšu un tehniska atbalsta pasākumu, kas e, varētu palīdzēt virzīt e, Baltkrievijas iestādes uz demokrātiju un pilsoniskas savienības ceļu. Un es uzskatu, ka jums ir ļoti ievērojama loma šajā procesā. Tā pašā laikā vēlamies palīdzēt arī Krievijai kļūt eiropeiskākai, ja eh, tā izvēlēsies stiprināt saites ar Eiropas Savienību. Esam uh, to arī apstiprinājuši Polijas Vācijas kopējā vēstulē augstajai pārstāvēji un tādējādi vēlējāmies atbalstīt Eštons kundzi viņas centienos. Šī Polijas Vācijas iniciatīva veicināt uh, Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju tika apspriest arī pēdējā ārlietu padomē partnerība ar Krieviju, kas balstītos uz konstruktīvu risinājumu, būtu tiešām uh, labs risinājums. Krievijas iestāšanās Pasaules tirniecības organizācijā ir pozitīvs solis, un mums tiešām prieks, ka uh, Krievija un uh, Gruzija ir savas savstarpējās domstarpības nolikušas malā. Uh, Kaļiņgrads uh, apgabals. Uh, Es domāju, ka šī problēma ir jāatrisina kopā Eiropas Savienībā ar Krieviju, veicinot savstarpējos kontaktus, nodrošinot atbilstību Schengens eh, standartiem, veicinot pārobežu tirzniecību. Tas būs labs piemērs, kā mēs varam pārbaudīt šīs attiecības. Un tādēļ Polija ir, ir nākus klajā ar regulu 1931 2006 eh, pārskatīšanu eh, par pārobežu kustību. Mēs uzskatām, ka Kaliņingrads apgabals ir izņēmuma gadījums, un lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu atbalsta ierosinātās izmaiņas, un mēs ceram uz parlamentu atbalstu. Plānotais balsojums parlamentā un padomē, cerams, ļaus noslēgt konsultācijas par šo tiesisko aktu. Es ceru, ka tas vēl notiks līdz polijas prezidentūras beigām, lai man būtu iespēja eh, parakstīt līgumu ar Krieviju par eh, vietējo robežu kustību. Atbalstot eh, izmaiņas austrumē Eiropā, mēs arī neaizmirstam par notikumiem Ziemeļāfrikā. Afrikā it īpaši par to, kas notiek Tahirī laukumā. Kopīga labklājība, kopīgas vērtības un pārskatīta kaimiņa attiecība politika, Eiropas e, Savienība piedalās visos procesos. Es domāju, ka mēs to varam darīt vēl efektīvāk, tikko mēs izveidosim Eiropas nodibinājumu demokrātijai. Šis elastīgais instruments ļaus mums ātri nostāties uh, pašā kustības priekšgalā, lai veicinātu demokrātiskas pārmaiņas. Un pēdējā sarunā ar uh, eh, Ledi Eštoni uh, mēs pārunājam, kā šis nodibinājums varētu izskatīties, un uh, lēmām par to, ka tas varētu būt kā starptautisks fonds, kuru finansētu dalību valstis un Eiropas Savienības iestādes. Uh, Uh, to varētu atdzīvināt ar deklarāciju, kur parakstītu attiecīgo dalību valstu pārstāvi un Eiropas iestāžu pārstāvi. Un cerams, ka uh, tuvākajā uh, Eiropas, Eiropadomas sēdē tas arī tiks apstiprināts, cerams, vēl polijas prezidentūras ietvaros. Un katrā ziņā atzinīgi vērtēju parlamentu ieguldījumu disku, diskusijās par šī nodibinājuma izveidi. Visbeidzot, Polija ir arī aktīvi darbojusies, stiprinot Eiropas Savienības enerģetikas ārpolitikas jautājumus. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamentu iesaistīšanos šajā jautājumā. Katrā ziņā mums ir jāveido šīs attiecības ar kaimiņiem nākotnē. Uh, Turcijas un Gruzijas, Azerbaidžānas iestāšanās enerģētikas apvienībā noteikti stiprināt uh, šo savienību. Nodrošinot uh, gāzes piegādes uz Eiropas Savienību ir ļoti svarīga uh, tieši dienvidu enerģētikas koridoru izveidē. Kā es to uzsvēru jau mūsu iepriekšējā sarunā ar jums, mums vajadzētu skatīt arī šo Uh, dabasgāzes piegādes iespējas. Un slānekļa gāzes uh, izmantošana, kas ir, lai attīstītu šo uh, šo resursu ieguvi nepieciešams liels ieguldījums un interesi Tas nu būtu īsumā par to, kāda ir eh, situācija un kāda ir polijas prezidentūras tuvākie plāni. Vēl ceru uz jūsu turpmāk atbalstu. Paldies! Grazie, signor Ministro. Iniziamo. Paldies, ministra kungs. Tagad sāksim diskusijas, un daudzi kolēģi ir pieteikušies izteikties, lai visi varētu izteikties. Es katram došu divas minūtes. Pirmais uh, eh, Ignācio Salafranka no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministra kungs, gribēju jūs sveikt mūsu komitejā. Es sēžu šeit, norāda nu, Salafrankas kungs. Tautas partijas grupas vārdā vēlējos pateikties par ierašanos komitejā. Bet tagad man ir daži jautājumi. Pirms dažiem mēnešiem polijas prezidentūras sākumā jūs arī uzstājāties ar runu un teicāt, ka Baltkrievija Polija ir tas pats, kas Kuba Spānijai. Kas notiek ar sankcijām? tika runāts par to, ka tiks piemērotas sankcijas, jo tas, kas notiek Baltkrievijā, neattīstās mums paprātam. 2000. gadā bija 6000 karēvju Afganistānā un tika runāts par viņu izvešanu. Jūs esat eh, gan ārlietu ministrs, gan aizsardzības ministrs. Jūs runājat par aizsardzību un drošību. Vēlējos pavaicāt, vai jūs varētu prognozēt, kāda būtu jūsu jaunās valdības virzība nākotnē? Vai jūs varētu arī kaut ko pateikt par Eirolata? Eirolata asambleja šodien norisinās tieši parlamentā un tur piedalīsies apmēram 50 uh, eh, Eiropas parlamenta deputāti, 50 parla eh, deputāti no Latvijas valstīm, būs arī Tajānī kungs, komisārs Aštons kundze, un būtu ļoti bēdīgi, ja neviens no padomas neierastos. Varbūt, ka jūs ar kādu no kolēģiem varētu ierasties uz šo Juralētu parlamentāro asamblēju. Gribēju jums novēlēt vēl turpmākus eh, panākums darbā, un paldies par visu jūsu veikumu. Paldies Salafrankas kungam. Vīganen kungs, lūdzu. Sociālistu grupas koordinators, jums arī divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, pirmām kārtām gribēju pateikties gan jums, gan Polijas prezidentūrai ka tad, kad visi runā par grūtībām Eiropas Savienībā, ka Eiropas Savienība bez maz uh, jūk un brūk, jūs atļāvāties pateikt, uh, ka ir nepieciešams vairāk integrācijas, vairāk Eiropas, lai piedāvātu dalībvalstīm tādu normālu nākotni. Uh, Un, protams, ir jādomā arī par kaimiņu attiecību politiku. Jūs runājat par jaunu virzienu, par jaunu grūdienu mūsu darbam, par ekonomikas attīstību. Un īstenībā tas uh, arī sasaucas ar manu pirmo jautājumu. Esam noraizējušies par uh, to, kas notiek padomē. Skatāmies, ka entuziasms paplašināšanās uh, sakarā. Uh, plok katru dienu. Un es gribēju pateikt, kurp mēs dodamies? Kādas tendences ir vērojamas, kāda noskaņa valda padomē runājot par paplašināšanos? Un Kāda nostāja valda padomē attiecībā uz Serbijas kandidātu valsts statusu un e, varbūt dažus vārdus par Melnkalnu arī jūs varētu bilst. Tālāk otrs jautājums saistīts ar Ēģipti vai Eiropas Savienība ir e, apņēmusies uzņemties kādas iniciatīvas, ņemot vērā notikums Ēģiptē. Uh, Vai jūsuprāt, Eiropas Savienība varētu palīdzēt Eģiptei turpināt demokrātiskās reformas un nodibināt mieru, cevišķi ņemot vērā to, ka nākamgad ir paredzēts vēlēšanas? Jau priekšdarbiem ir jāsāks šonedēļ. Tagad. Bet... Maybe that the socialist group is absolutely not enthusiastic about the exploration and use of shell gas. So... Runājot par slānekļa gāzi. Tās ir diskusijas, kas noteikti norisināsies gan Eiropas parlamentā, gan citās institūcijās, bet uzskatām, ka šāds enerģētikas projekts ir ļoti bīstams videi. Paldies, un tagad Dāfa kungs uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, labrīt, ministra kungs. Jūs parakstījāt piecu valstu vēstuli, kas bija adresēta Katrīnai Eštonei un bija veltīta drošības un aizsardzības politikai Eiropas Savienībā. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams panākt vairāk progresa, lai pilnībā īstenotu Lisabonas līgumā atrunātās normas tieši aizsardzības un drošības jomā. Uh, Kādu atbildi jūs saņemāt no Katrīnas Aštonas? Uh, on, uh, going, uh, on... Vai jūs arī turpināt savu sāraksti ar Katrīnu Aštonu šajā jautājumā? Otram kārtam. Tagad uh, tiek daudz runāts par līgumu pārmaiņām, par grozījumiem līgumos. ko jūs eh, varētu bilst par Lisabons līguma grozījumiem, ņemot vērā kopējā ārējā un drošības politika? Vai jūsuprāt? Līguma panti Ketrīnai Aštonai varētu piedāvāt eh, arī zināms politiskus instrumentus. Paldies! Paldies Dafa kungam. Ētkins kungs uz divām minūtēm arī. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Man ir divi vispārīgas dabas jautājumi. Pirmām kārtām jūs runājāt par tuvējiem austrumiem un it īpaši pieskārāties Eģiptei, bet mēs runājam arī par Palestīnu un Izrēlu. Polijai ir eh, ļoti labi izkoptas un ciešas attiecības ar Izrēlu. Varbūt, ka jūs uh, varētu izdarīt zināms spiedienu uz Izraels valdību, lai viņi varētu beidzot apzināties, kādas problēmas rada gazas joslas blokāde un arī um, šī aizvien uh, lielākā uh, Palestīnas teritorija apbūve. Jāsaprot ka Eiropas Savienība īpaši nevar ietekmēt uh, notikuma attīstību šajā visai karstajā reģionā. Ko jūs domājat šajā saistībā un ko īsti nozīmē UNESCO balsojums uh, jūsu redzējumā? Tātad es gribēju uh, dzirdēt jūsu domas par Palestīnu. Otrs jautājums ir ļoti vienkāršs. Vēlējos pavaicāt, vai Polija joprojām vēlas iestāties Eirozonā. Paldies! Honorevole. Paldies! Šulca kungs uz divām minūtēm. Äh, herzlich willkommen, Herr Außenminister, auch im Namen der. Zaļo politiskās grupas vārdā mēs arī vēlējāmies sveikt jūs, ministra kungs, ārlietu komitejā. Paldies uh, par jūsu prezentāciju un paldies, ka esat tik aktīvi darbojies Eiropas Savienības ārlietu politikā. Jūs minējāt šo vācu poļu vēstuli, kas tika nosūtīta baronesē Eštonei, un jūs teicāt, ka ir jāsasaista austrumu partnerība ar uh, to instrumentu, kas tiek izmantots attiecībām ar Krieviju. Ko jūs īsti ar to saprotat? Krievija skaidri un gaiši pateica, ka nevēlas piedalīties austrumu partneru uh, attiecībās un grib sev tādu īpašu lomu. Otrām kārtām, kā jūs vērtējat situāciju Ukrainā? vai asociācijas nolīgums beidzot tiks ratificēts, jo mēs joprojām šaubāmies par to, vai Ukrainā tiek ievērot tiesisks valsts principi. Ko jūs darat konkrēti, lai ietekmētu Timošenko lietu un parūpētos par Jūlijas Timošenko atbrīvošanu no apcietinājumu? Paldies! Meijera kungs, kas ir GOE grupas uh, koordinators un uh, mūsu komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Šķiet, ka jūs savā ziņojumā nepieminējāt to briesmīgo krīzi, ko piedzīvo viss Eiropas projekts, ņemot vērā smago ekonomisko krīzi kaimiņa attiecība politika tika izveidota, lai varētu spēcināt kohēzijas politiku. Un Dažādi finanšu projekti arī tika veicināti, lai jaunās dalību valstis varētu panākt vecās dalību valsts to attīstības procesā. Bet man šķiet, ka to vairs nav iespējams sasniegt, jo tagad ir izveidojusies divu ātrumu Eiropa. Mūsu politiskā grupa to neuzskata par veiksmīgu attīstību. Jo, ja nekas netiks darīts lietas labā, ja šie divi ātrumi saglabāsies, tad krīze, protams, vēl padziļināsies. Kaimiņa attiecību instruments ir jāizmanto, lai radītu spēcīgāku teritoriālo un sociālo kohēziju, lai nebūtu šīs divu ātrumu Eiropas, kas, protams, nozīmē milzīgu plaisu starp dažādām teritorijām. Uzskatu, ka kaimiņa attiecība politikā ir jābūt spēcīgākām cilvēktiesību normām, ja mēs runājam par asociācijas nolīgumu parakstīšanu ar konkrētām valstīm. Pagājušajā nedēļā Tahīrī laukumā tika nogalināti 34 cilvēki, un tas patiešām met tādu nelabvēlīgu ēnu uz militāro hontu, kas negrib atteikties no varas. Mums ir jāgroza līgumi un ir jāparūpēs, lai militāris nesaglabātu varas grožas savās rokās. Tagad eh, daži jautājumi par Kosovu. Ko jūs domājat par Digmāti ziņojumu? Tur tiek runāts par uh, ministru prezidentu, kas pats sevi ir pasludinājis par uh, ministru prezidentu tālāk, uh, daži vārdi par kara noziegumiem un etniskajām minoritātēm. Daži vārdi par Kīpru. Mums ir uh, jāuzstāda vairāk noteikumu Turcijai, lai viņi beidzot pieliktu punktu kolonizācijas politikai Kipras ziemeļos un izvestu ārā savas uh, trupas. Paldies, un tagad Danžēna kungs. Merci, monsieur... Paldies, priekšādātā ministra kungs. Mans jautājums vēl mārā saistīts ar Salafrankas kungu priekšlikumu. Uh, un e, kopējo aizsardzības politiku, par ko jūs runājat. Jūs pats personīgi polijas prezidentūras ietvaros pilnīgi noteikti paudāt ambīcijas, ko mēs parlamentāri atbilstīgi uztveram attiecībā uz drošības politiku. Jūs runājat par operatīvo plānu, par kapacitātēm, par Veimāru un tā tālāk, tad, tad Spānija, Itālija. Un to visu apstiprināja arī ārlietu padomu 14. novembrī. Uh, pastāv šobrīd tāds, tāda ļoti spēcīga blokāde, tāda ideoloģiska rakstura blokāde pret šiem plāniem. Un eh, pat ambīcijas, diemžēl, nevar līdz ar to tādā veidā ieņemt kaut kādu konkrētāku izpausmi. Tīri pragmatiski un realistiski skatoties uz šo situāciju. Kā jūs vēlaties virzīt uz priekšu šo situāciju? Jo Lībijas krīzes lai, dēļ un budžeta ierobežojumu dēļ esam nonākuši, nu, pie uh, situācijas, kur aizsardzības jomā situācija nevirzās uz priekšu, un tagad vēl arī ideoloģiski šķēršļi no vairākām pusēm. Vai jūs mums nepastāstīt, lūdzu, kā, kā vēlties rīkoties tālāk šajā ziņā? Grazie, honorēvo Dan. Paldies Danžan kungam. Tagad došu vārdu ministra kungam, lai viņš varētu atbildēt uz eh, šiem jautājumiem. Uh, Un, ja jūs varētu izteikties desmit minūšu laikā, tas būtu ļoti jauki. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies deputātiem par jautājumiem. Es ceru, jūs saprotat, eh, ka esmu visai grūtā situācijā. Es neesmu augstais pārstāvis. Un saskaņā ar Lisabonas līgumu man eh, šis prezidentūras krēsls arī uzliek zināms ierobežojumus. Un prezidentūras pilnvars ir nedaudz atšķirīgas, un es varu atbildēt daļēji kā prezidentūras pārstāvs un daļēji kā polijas ārlietu ministrs eh, atbildot uz tiem jautājumiem, kas skāra tieši polijas prezidentūras eh, pozīcijas. Man šķiet, ka Danžēna kungs īstenībā atbildēja Dāfa kungām. On the question of, um, of defense. Par aizsardzību. Polija vēlējās uh, iet tālāk un uh, spērt soļus ātrāk, bet, protams, mums ir jāievēro arī kopienas uh, noteikumi. Bet mums vajadzētu domāt arī par. Uh, financial straits and, and uh, resursu uh, apkopošanas un izmantošanas uh, instrumentu, runājot arī par uh, dalību valstu aizsardzībai paredzētajiem budžetiem. Eiropas aizsardzības aģentūra ir identificējusi 15 jomas, kurās būtu iespējams resursus izmantot liederīgāk. Eh, sākšu atbildēt uz eh, pēdējiem jautājumiem un pēc tam eh, atbildēšu uz jautājumiem, kas tika uzdot pašā sākumā. Tā tad es uzskatu, ka mums ir jāatrod risinājumi 27 valstu Eiropas Savienībā un ir jāspēcina kopienas procedūras, kas tiek izmantotas institūcijās. Kā prezidentūras pārstāvi mēs uzskatām, ka esam gan kopienas metodas, gan līguma sargātāji. Var jums piekrist. Es uh, arī gribētu teikt, ka mēs nevēlamies, lai finanšu tirgi mūs uh, kaut kādā veidā vadītu. Un Bilam Klintonam vaicāja, kas viņš gribētu būt, ja viņš varētu pārdzīvu, pārdzimt nākamajā dzīvē. Viņš teica, ka viņš gribētu būt uh, finanšu tirgus, jo tad viņš varētu valdīt pār visu pasauli. Bet, protams, mēs esam atkarīgi no finanšu tirgiem, jo tirgi, zināmā mērā, uh, nosaka mūsu uzticamību. Tādēļ esmu uh, lepns, ka Polijā mēs esam um, ieviesuši prēntījus pasākumus, lai varētu uzlabot mūsu uzticamību, jo mūsu mm, valūta nav apdraudēta. Un īstenībā mūsu finanšu institūcijas nav cietušas tik smagi kā citu valstu institūcijas. Mēs esam piedzīvojuši izaugsmi un jaunā valdība, nestoties uz to visu, ir piedāvājusi tādu visai striktu pasākumu paketi, kas mūsu finanšu arhitektūru padarīs vēl stabilāku. Mēs arī sa saskaņosim pensionēšanās vecumu, un pensionēšanās vecums tiks paaugstināts līdz 67 gadiem, kas pagarina to par 7 gadiem. Tātad jūs varat iedomāties, cik populārs šāds lēmums būs. Mēs arī esam gatavi e, izpildīt visus kritērijus, kas ir nepieciešami, lai iestātos Eirozonā. Protams, Tā, tādēļ ir jāievieš ļoti spēcīga finansējuma kontrole. Jā, mēs esam gatavi iestāties Eirozonā un to darīsim, kad būs pienācis īstais brīdis. Un tad, kad Eirozona arī būs sakārtot. As regard, Mr. Schulz, as regards... Šulce kungs, atbildot uz jūsu jautājumiem par attiecībām ar Krieviju. Manuprāt, šīs attiecības ir jānoskaidro balstoties uz pietiekam stingras juridiskās bāzes. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu Eh, veicināt sarunas par partnerattiecību nolīgumu, un komisijai šeit ir vienīgās pilnvars, un iepriekš mēs par to jau apspriedāmies. Eh, kavēšanās ir saistīta ar to, ka uh, Krievija gribēja iestāties Pasaules tirsniecības organizācijā, un tad, kad tas jau būs noticis, mēs varēsim sākt sarunas par asociācijas nolīgumu. Protams, dokuments būs jāratificē, un uh, Mums arī ir jāsaprot, ko puses var sagaidīt viena no otras. Ukraina. The association agreement would asociācijas nolīgums nozīmēs to, ka Ukrainai būs jāpārņem 60% no akī komunitē. Protams, tas ir liels ieguvums gan mums, gan Ukrainai. uzskatu, ka uh, sarunām ir jābūt pietiekami visaptverošām. Ja mēs, piemēram, vedam sarunas par mašīnām, par traktoriem, par izcelsmes norādēm, jā, tā ir viena saruna daļa. Un dalību valstīm, kā arī parlamentam būs ļoti rūpīgi jāsako tam, vai e- Ukraina ir izpildījusi visus nosacījumus un principus, kas ir iekļauti asociācijas nolīgumā. Protams, ir jādomā arī par tiesiskumu un demokrātiju. Bet, lai Ukraina varētu izpildīt visus kritērijus, mums ir jāvienojas par tiem. Mūsu rīcībā tādā veidā būtu ļoti spēcīgs un labs instruments, ja mēs varētu parakstīt asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Un mēs uh, uzskatām, ka Ukrainas iestādes um, darīs visu, kas ir to spēkos, lai tas būtu politiski iespējams. Un mēs zinām, ka tagad diplomāti ir uh, ļoti lielā mērā sarosījušies. Un uh, es pats šodien došos uz Ukrainu, lai sakot procesam uz vietas. Atkins kungs. Viņš eh, runāja par to, ka ir jāizdara spiediens uz Izrēlu. Es varu atbildēt kā polijas ārlietu ministrs, bet pārējie jautājumi jums ir jāuzdod Ashtons kundzei. Tātad mēs atzinām Palestīnas status 1988. gadā un, un UNESCO mēs balsojām saskaņā ar uh, eh, Ashtons kundzes lūgumiem. Tātad tas viss bija saskaņots. Paldies! I think I've answered Mr. Dafkungs šķiet, ka uz jūsu jautājumiem atbildēju. Un runājot. I... Es varu teikt, ka atbalstu jūsu priekšlikumu par šo Eiropas uh, deputātu sarakstu kas tiks izmantots uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās nākotnē. Un es arī savu atbalstu šim projektam paudīšu arī uh, kādu brīdi lielākas auditorijas priekšā. Vīgeņina kungs pamatoti uzdeva jautājumu par paplašināšanās politiku. Jā, Serbija ved sarunas ar Kosovu, un es ceru, ka vienā brīdī uh, varēs Serbijai piešķirt kandidātu valsts status. Pat uh, Tas varētu noteikt nākamo nedēļu laikā. Un mēs uh, augstu vērtējam arī to, ka esam apņemšies sākt sarunas ar Montenegro, ar Melnkalni. Mēs uh, esam paplašināšanās uh, procesa atbalstītāji noteikti. Tagad daži vārdi par Ēģipti. Uzskatu, ka Ēģipte ir hrestomātisks piemērs tam, kādēļ ir nepieciešams Eiropas demokrātijas instruments. Mūsu institūcija strādā lēni, tas nav nekāds noslēpums. Procedūras resursu piešķiršanai ir ārkārtīgi apgrūtinošas, un īstenībā ir vajadzīgi pat gadi, ne tikai mēneši, lai nauda nonāktu tur, kur tā ir domāta, kur tā ir jānonāk. Protams, mums ir jārunā par nevalstisku organizāciju iesaisti, bet ja nevalstiskas organizācijas nav atzītas nedemokrātiskās valstīs, tad tām ir grūti saņemt kaut kādu finansējumu. Jo mēs varam īstenībā palīdzēt tikai oficiāli reģistrētām nevalstiskām organizācijām, un, protams, diktatori eh, var it kā noteikt, kam Eiropas Savienība var palīdzēt ar saviem resursiem un kam nē. Tādēļ ir jābūt autonomai, neatkarīgai institūcijai, kas šo darbu varētu paveikt. Un es jūs lūkšu mums palīdzēt šajā grūtajā darbā, lai šāds instruments beidzot ieraudzītu dienas gaismu. Es atzīmēju to, ka sociālistu grupa nevēlas izmantot šo slānekļa gāzi, bet gribēju pateikt, ka jebkāda resursu ieguve, tātad dabas resursu ieguve, jebkādas jaunas tehnoloģijas ir saistīts ar zinām risku un, protams, ir nepieciešami instrumenti, lai to visu ievirzītu pareizajās sliedēs. Kas notiktu, ja Polija, piemēram, savu elektrības apgādi e, E, tātad e, izmantot galvenokārt gāzi, e, lai varētu radīt elektrību. 96% no elektrības tagad tiek radīta pateicoties tieši oglēm. Protams, tas nozīmētu mazāk izmešu daudzumu, ja mēs vairāk izmantotu gāzi. Bet tas arī ir saistīts ar zinām risku, bet daudz atbalsta šo slānekļa gāzes izmantošanu un uh, ir jāsaprot, ka šis resurs agrāk vai vēlāk tiks izmantots, jo tagad ASV e, šī nozara attīstās ļoti strauji, un mums ir jāsaprot, vai Eiropas Savienība šeit ies priekšgalā, būs avangardā, izmantos šo tehnoloģiju, parūpēsies, lai slānekļa gāzes izmantošana būtu droša, vai atkal kāds cits mums aizteiksies priekšā. Par Afganistānu varu izteikties tikai kā Polijas ārlietu ministrs un kādreizējais Polijas aizsardzības ministrs. Mēs uh, uz Afganistānu devāmies NATO ietveros, uh, eh, no valsts dosimies ārā 2014. gadā. Runājot par Eiropas Savienības nostādnēm, mums noteikti ir jāpalīdz uh, Afganistānai tās attīstības centienos samazinot militāro iejaukšanos valstī. Mēs negribam, uh, lai atkārtotos 90. gadu situācija. Tad, kad uh, afgāņu tauta zināmā mērā tika pamesta likteņu varā. Es domāju, ka tas bija uh, Pirmais, ko man lūdza darīt eh, Katrīna Eštona, tad, kad es devos uz Pakistānu un Afganistānu šovasur. Un Stambulas grupas sanāksmē par Afganistānu es arī runāju par šiem jautājumiem, tādēļ mums ir jāvienojas, kāds būs mūsu mandāts. Ilgākā laika posmā vienojoties ar Afganistānu par sadarbību. Par to ir jāvienojas pēc iespējas ātrāk, un es ceru, ka 5. decembrī eh, par to varēsim jūs informēt Bonnā. Man vairs nav atlicis daudz laika izteikties, gribēju pateikt Frankas kungam, ka Polijai ir izcils attiecības ar Spāniju un mēs eh, turpināsim tās izkopnēs, toties to, kurš īsti ir atbildīgs. Jā. Paldies, ministra kungs! Nu, tad otrais jautājums rauns tālāk, bet nu šoreiz man vēl tālāk jāsamazina uzstāšanās laiks, pusotra minūte, tā lai uzstāties varētu pilnīgi visi, kas vēlējās uzdot jums jautājumus. Tātad pusotra minūte. Vispirms delegā... priekšsēdētājs delegācija attiecībām starp Eiropas Savienību un Dienvidu Austrumu Eiropu. Kokankungs. Slepni sveikts ministra kungs šeit ārlietu komitejas sanāksmē, mēs visi zinām, ka Polija lielā mērā aizstāv paplašanāšanās procesu, un jūs savā uzstāšanas laikā šo priek, ideju tikai apstiprinājāt. Es pilnībā jums piekrītu daudz ar teikošanu, es to arī atbalstu, ka e, jūs ne, nesat viensprāts ar tiem, kas saka, lūk, ka krīzes uh, cēlonis kaut kādā tādā vai citādā veidā ir tieši paplašināšanās. Es domāju, ka tā nav. Jūs ļoti labi parādījāt arī statistikas datus, kas apliecina šo eh, ideju. 2011. gads ir tas gads, kad mēs joprojām varam gūt kaut kādu veidu progresu paplašināšanās procesā. Drīz vien lūksim arī Horvātiju pievienoties. Un domāju, ka Polija arī zināmā mērā var, nu, eh, ir zinām, pateikt, te, tieši Polija ir arī viena no tā, kas, kam var pateikties par šo procesu. Tomēr domāju, ka joprojām centieni varētu tikt pastiprināti un atsevišķas valstis, kas vēlas eh, kļūt par kandidātu valstīm, būtu jāizvērtē godīgi, uh, pamatojoties uz viņu sasniegumiem, un tādi šķiet bija arī padomas secinājumi. Nu, ja, piemēram, Maķedonija, kas jau ārkārtīgi ilgi gaida, manuprāt, lai uzsāktu iestāšanās sarunas, un tad ir tādas valstis kā Albānija, Bosnija, Hercegovina un Kosova. Un domāju, ka šīm valstīm vajadzētu vismaz piedāvāt motivāciju virzīties uz priekšu Eiropas uh, virzienā. Ministra kungs, šajā saistībā mans jautājums ir šāds. Kādus padomus secinājumus jūs personīgi uzskatīt par apmierinošiem attiecībā uz paplašināšanās procesu? Un vēl viens teikums. Mēs visi augstu vērtējam to, kā Poli izmantoja prezidentūru, lai savu valsti padarītu daudz populārāku un redzamāku. Polijas klātbūtni jūtām ļoti daudz, kur visur, un mums tas ārkārtīgi patika. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Svobodas kungs. Viņš ir Balkānu darba grupas priekšsādātājs. Pusotru minūtu. Prezidente, uh, ministrs. Ministra kungs. Es esmu referents ziņojumam, ko, tik, ko pieņēmām par Horvātiju. Var jums garantēt, ka ziņojums būs ļoti pozitīvs. Ārlietu komitejā balstojām ar 60 balstīm par Horvātijas iestāšanos un vienu, kas atturējās, vienu balsu pret. Uh, Tāpēc tiešām bija ļoti plaša vienprātība un domāju, ka uh, parakstīš, līguma parakstīšana varēs notikt. Bet kā gaidāmais referents ziņojumam par Krieviju, es gribētu uzdot jums šādu jautājumu. Vai jūs varat iedomāties situāciju, kad pēc PTO līguma parakstīšanas un pēc samita varētu tikt jau dots jauns grūdienis attiecību stiprināšanai ar Krieviju, arī attiecībā uz kopējo partnerības un asociācijas nolīgumu? Es domāju, būtu būt pareizi virzīties šajā virzienā. Uh, Eh, un, nu, tā teikt, no jauna atkal sākt strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, saka priekšēdētājs Svobodas kungam. Tālāk Tanoka kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ārlietu ministra kungs, vai jūs varētu izt pāris komentārus? par papl Balkānu paplašanāšanās iespējām, it īpaši attiecībā uz Melnkalnu. Es esmu referents ziņojumam par šo valsti un tiek cerams, ka tiks uzsāts sarunas ar šo valsti nākamo mēnešu laikā. Un kad Grieķija beidzot atcels savu veto Maķedonijai, tā lai tā varētu uzsākt iestāšanās sarunas, es domāju, nu jau iet šis process septiņus gadus kļūst smieklīgi. Nu, un daudziem no mums vienkārši nav saprotams, kāpēc nevarētu šī valsts turpināt integrēties uz Eiropas pusi. Uh, Un tālāk jūs, kā po, droši vien uzdošu jautājumu, jūs vairāk kā polijas ārlietu ministram nekā prezidentūras pārstāvim, jo tas, protams, tehniski ir ANO jautājums, bet Eiropas Savienība par to interes. Kā, ko jūs cerat gūt? Uh, no Kipras apvienošanās sarunām, vai, šķiet, ka tā, vai jums nešķiet, ka tas ir palielinājušas gaitu atkal pēdējo nedēļu laikā, un vai jūs uzskatītu par nepieciešamību izdarīt spiedienu uz Turciju, kas ir diezgan neelastīgi izturējusies šī procesa laikā un nav izrādījusi labo gribu un nav veicinājusi uzticēšanās eh, veidošanos abās eh, šajās, šīs savas pusēs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Brantner kundze. Pusotru minūtu. Paldies! Arī jūs sveicu šeit. Gribu runāt par Sīriju, nesam vēl to pieminējuši šodien. Bet domāju, ka situācija ir ārkārtīgi grūta šai valstī. Zinām, ka drošības padomē eh, Krievija ir bloķējušais spēks, jo viņai ir intereses Sīrijā. Uh, nu, PTO pie, pievienošanās arī, nu, patika pieminēt, vai jums nešķiet, ka šis būtu tas brīdis, kad šie jautājumi būtu jāsasēs un jāsaka, lūk, ja jūs vēlaties kļūt par PTO klubiņu dalībnieku, tad jums vajadzētu arī mainīt pozīciju attiecībā uz Sīriju. Es domāju, ka nav cita veida instrumenta, kas ļautu mums, iz, ko, ko mēs varam izmantot par Krieviju, bet nav pieņemams tas, kā Krievija izturs attiecībā uz Sīriju. Tas ir mans jautājums. Kāpēc neizmantot šo te instrumentu, lai teikt, lūk, uh, Э, ja jūs gribat to, tad jums ir jārīkojas šādi. Otrs jautājums par Bosniju. Ko jūs plānojat eh, attiecībā uz misijas nākotni šajā valstī? Šobrīd šeit ir iestājusies tāda stagnācija, pietrūkst strateģiskas attieksmes, un par Ēģiptu runājot, piekrīt jums, ka jāvajadzīgi salstīgi tērēt līdzekļus, bet Ēģiptē iztērējam 4 miljonus, Tunisijā 150, tātad eh, te runājam arī par politisko gribu. Uh, Es atbalstu, protams, Eiropas demokrātijas instrumentu, bet atkarīgs, tas ir atkarīgs arī no tā, kā to formatējam, kā to izmantojam. Tur vēl vajadzīgas diskusijas. Manuprāt, nedrīkstam eh, radīt tādu fondu, kuram nebūtu nekādas ietekmes situācijai uz vietas. Paldies, saka priekšsādātājs Brandners kundzei. Tālāk. Arī Džordžu kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Pēc Lisabonas līguma pilnvars ārlietās Eiropas Savienībā ir nodotas augstajai pārstāvēji. Tad kādas gan pilnvars un kāda gan loma paliek prezidentūrē šai ziņā? Un īpaši šeit gribu runāt, lūk, par polijas prezidentūru tajā brīdī, kad runājam par pilnvaru īstenošanu šai ziņā. Kādi ir jūs kontakti ar barones Aštoni? Vai jums ir kādi piemēri tam, kā ārlietu politika šobrīd funkcionē un darbojas, pamatoties uz šīm jaunajām pilnvarām? Otrs jautājums. Visas sadaļas iestāšanās sarunā, sarunās ar Turciju ir slēgtas. Neviena vairs nav atvērta. Es nezinu, vai ir kaut kas vēl, ko jūs varat pastāstīt mums šai kontekstā. Tā, lai mēs varētu saprast. vai, ko, vai Eiropas Savienība ir vai nav piekāpsies Turcijas priekšā salīdzinot ar citām kandidātu valstīm. Tālāk Broka kungs. Pusotru minūtu. Jā, paldies, priekšsēdētājs, pat var vēl īsāk izteikties. Ārlietu ministrs sacītais vienprātīgi, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Katrā ziņā mums mēs neesam izmantojuši visas savas iespējas Tā skaitā eh, dēļ problēmām, ko radījusi birokrātiskās problēmas eh, komisijā, un skatāmies tagad arī redzam, kā tiek risināti Baltkrievijas jautājumi un citi. Tad šeit visdažādākie tiesiski apsvērumi tiek minēti no dažādām pusēm, vēl viskaut kas. Es vēlētos jūs eh, atbalstīt tādu kopienas risinājumu kontekstā un tās valstis, kas ar savu juridiskajiem argumentiem mēģina bloķē šo procesu, es domāju, mēs varētu gal galā eh, esam tās eh, lem, eh, iestādes, kas lem par budžetu. Līdz ar to mēs ar to varam atbalst, arī īstenot savus pasākums, ka ja mēs vienu miljārdu ieguldam šādā instrumentā, kas Tad mums ir nepieciešama izveidot pietiekam elastīgāku instrumentu nekā tie, kas ir saistīti ar komisijas izveidotajiem birokrātiskajiem aparātiem. Nu, es domāju, mums vajadzētu risināt tālāk šos uh, jautājumus risināt, un Bratner kundzes, sapratu, ir diezgan līdzīgi noskaņot. Paldies Broka kungam. Tālāk Paleckas kungs. Pusotru minūtu lūdzu. Ačiū, pirmininkė. E, Gerbams ministrė. Paldies, priekšsādātā. Ministra kungs. Jūs runājat par Baltkrieviju un piekrītu jums, kad teicāt, ka nepieciešams sankcijas un atbalsts pilsoniskajām savukārt pilsoniskais sabiedrībai. Taktiku izmanto Eiropas Savienība, manuprāt, ir pareizi, bet kas Bet kas tad ar vīzu režīmu atcelšanu? Es zinu, ka ir spērti atsevišķi soļi šajā virzienā. Domāju, ka vīzu atcelšana palielinātu iespēju komunikācijai ar Baltkrievijas tautu, bet jāsaka, šeit esam iestrēguši, ne? Paldies. Nākamais runātājs. Prēdes kungs, pusotru minūtu lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Man ir divi jautājumi, kas e, vērsti uz jūsu pārstāvētājiem iestādēm. Kā e, prezidentūras pārstāvim e, man jums jautājums par Islandi. Ir starpvaldības konference, kas paredzēta 12. decembrī, un šai sakarā vēlētos jums jautāt, jūsuprāt, cik sadaļas tiks atvērtas? Un tālāk jautājums jums kā polijas ārlietu eh, ministram, tad Piedņestras jautājums. Cik es sapratu, pirms kāda brīža eh, tika runāts par to, ka eh, it kā situācijā ir progress, šobrīd varam secināt, ka progresa nav. Cik optimistiski jūs esat eh, noskaņoti un kā jūs vērtējat šo procesu? Tālāk Līzek kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, neviens nerunāja poliski, tāpēc to darīšu es. Ministra kungs. Nu, jūs jau droši vien neviens nebūsiet pārsteigts, ja, ja dzirdēsiet man jautājumu. Gribu vajadzētu par Gruziju pagājušajā nedēļā pieņēmām ļoti spēcīgu pamatotu ziņojumu ziņojumu, kurā iekļāvām aicinājumu Aštons kundzei izturēties daudz ofensīvāk attiecībā pret Gruziju. Kalnu Karabahas jautājums arī ir ārkārtīgi nozīmīgs, tikpat svarīgs kā Moldova un Piedņestras jautājums. Visiem šiem reģioniem ir vajadzīga mūsu iniciatīva un šiem konfliktiem jāpaliek punkts. Pat mūsu sabiedrotie amerikāņi domā, ka Atsevišķas Eiropas problēmas tomēr būtu jārisina Eiropas veidā, Eiropas saimas ietvaros. Vai jūs redzat gaismu tuneļa galā sadarbībā kopā ar Aštons kundzi? Vai jūs redzat veidu, kā virzīties uz priekšu un kā posmu pa posmam visus šos iesaldētos konfliktus pamazām atrisināt? Paldies, saka priekšsādātājs. Un tālāk Baltskurtas kundze pēdējā, kas uzdos jautājumus. Danku vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi par Afganistānu. Mēs runājam par ārējās darbības dienestu. Vai jūs zinat, ka Eiropas uh, ārlietu dienests ir uztaisījis filmu, uzņēmis filmu par uh, sieviešu situāciju Afganistānas cietumos. Un tagad šo filmu ir aizliegts raidīt. Ko ārlietu dienests ar to iesāks? Par Turciju jūs teicāt, ka vajadzētu parūpēties, lai Turcija arī pārņemtu Eiropas Savienības nostādnes attiecībā uz energoapgādes drošību. Bet ja mēs runājam arī par uh, tieslietu sistēmas reformēšanu, tad Turcijā ļoti daudzas sarunu nodaļas ir bloķētas, jo tās vienkārši nav pārņemtas. Mēs nerunājam tikai par Ziemeļu Kipru, jārunā arī par citām um, citiem jautājumiem, citu jautājumu atrisināšanu, bet pat tiešām Eiropas Savienībai vajadzētu atsākt sarunas par zināmām nodaļām. Un beid, pēdējais jautājums, ko jūs domājat par situāciju Bosnijā un Hercegovinā, jo mums ir jāturpina ar viņiem sadarboties, lai arī Bosnija Hercegovina pārāk savā attīstībā nešķirtos no citām Balkānu valstīm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Nu, tad došu tagad vārdu ministram, lai viņš varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Nu, 15-20 minūtes maksimums. I'd like to thank Mr. Kukan for kind words about Vēlos pateikties Kukan kungam par eh, atzinīgiem vārdiem par polijas prezidentūru. Tātad sēkmīgs risinājums mūsuprāt būtu tad, ja Serbijai tiku piešķirtu kandidātu valsts status un Melnkalnei būtu iespēja uzsākt sarunas par Maķedoniju. Pat tāds bija jautājums vēl, kad Grieķija atcels savu veto eh, uz sarunu uzsākšanu ar bijušo Denislāvijas Maķedonijas eh, repliku. Nu, manuprāt, jūs eh, pārvērtējat manu ietekmi. Nezinu, tāda ir atbilde. Svobodas kungs, jūs jautājat par attiecībām ar Krieviju. Es pilnīgi piekrītu. PCA2 eh, tas ir uh, risinājums Mēs runājam par partnerību modernizācijai. Nu, tas tie ir skaisti vārdi. Tātad, ko mēs ar to domājam? Ar to mēs domājam sabiedrības modernizāciju, institūciju reformu, attiecību modernizāciju starp iestādēm un iedzīvotājiem. Un daudzi cilvēki Krievijā to varbūt saprot tādā tradicionālā veidā, kā tehnoloģiju nodošana, it īpaši militāro tehnoloģiju, nu tas būtu pārāk šauri. Mums ir nepieciešams eh, veidot eh, tādas eh, nobriedušas attiecības, kas balstās uz nosacījumiem, un tai būtu jābūt arī veidota uz mūsu vajadzībām orientētai, mūsu drošības nodrošināšanai, kā jūs zināt, dažas kaimiņu valsts Krievijai, īpaši mazās kaimiņu valsts, viņām ir vēl vēsturiski pamatots bažas. Tādēļ mēs savā vēstulē Eštons kundzei uzsvērām, ka šī šis attiecības ar Krieviju atkarīgs no tā, ka Krievija neveido agresīvu aizsardzības politiku. Un paziņojumi par teorētiskiem balistisko raķešu izvietošanas pasākumiem, kā mēs esam dzirdējuši pēdējās dienās, nu tas nebūtu nekas konstruktīvs. Tālāk par Kipru nebūšu pārāk optimistisks. Teikšu, ka sekmīgi uh, risinājumi būtu tad, ja situācija nepasliktināsies tuvākajās nedēļās. Tanakungs, kā jūs zinat, ir zināmas bažas par to, kādas ir mūsu attiecības ar Turciju Kipras prezidentūras laikā, jo Kā jūs saprotat, Kipras prezidentūrai jāsaņem tāda paša attieksme kā visām citām prezidentūrām. Par Sīriju saistībā ar eh, Krievijas iestāšanos PTO. Man jau gribētos, ka tas tā tiktu darīts, bet nedomāju, ka tā notiks. Neesmu pārliecināts, ka Krievija tik ļoti vēlēsies iestāties PTO, lai uz tā rēķina iet uz koncesijām citā jomā. Domāju, ka tirzniecība pēc savas būtības jau ir nūja nu, ar diviem galiem. Mēs esam mēģinājuši šīs lietas saistīt jau iepriekš un nevarētu teikt, ka pārāk veiksmīgi. Mēs ceram, ka Krievija mainīs savu nostāju, kaut vai tāpēc, ka Arābu līga ir mainījusi savu nostāju. Un domāju, ka spiediens uz Sīrijas režīmu tikai pieaug. Es ceru, lai pareizi sakot, nu, Es vēlētos būt pozitīvāks, bet nu, tāda ir situācija par Bosniju. Ko es varu sacīt? Polija dara visu, ko varam. Mums ir mi militārā pārstāvniecība, klātbūtne Bosnijā, kaut arī daudz lielvalsts savus karaspēku daļus ir atsaukušas. Tāpat kā mums ir policijas pārstāvniecība Kosovā un arī K4 Keiforu spēku ietvaros esam pārstāvēti, un ja visi darītu tā, kā mēs, tad mums Balkānos būtu uh, daudz stabilāka situācija. Es domāju, mums jādara viss iespējamais, lai stiprinātu Bosnijas valstiskumu, un tieši šādā kontekstā Polija atbalstīja Bosniju, lai tā vietā, lai uh, pati nekandidētu uz ANO drošības padomu. Tas bija tāds draudzīgs žests attiecībā pret Bosniju. Hadži Džodžu kungs uh, uzdeva jautājumu par attiecībām uh, ar rotējušām prezidentūru un augsto ārlietu pārstāvu. Nu, es jau minēju, manuprāt, Mūsuprāt, eh, es biju kā precedents, eh, kurā eh, tad Pakistāns un Afganistāns jautājumā kļuvu par augstās pārstāvs vietnieku un vadīju sanāksmes ar Uzbekistānas pārstāvjiem un citu valstu pārstāvjiem. Tomēr līgums prezidentūrai dod pietiekami liela ietekme citās padomēs, bet ar mūsu kopēju lēmumu mēs apvienojām savus pilnvarus ārlietos, un mums ir jāapzin pašreizējās reformas, pašreizējo situāciju, un es domāju, ka mūsu uh, vairāku valstu parakstītā vēstulē, jūs varēsiet rast arī situācijas aprakstu un viedokli. Par Turciju vairāk no jums uzdevu jautājums, nu, nekas labs man nav jums sakāms, bet nav arī nekas slikts. Uh, sakāms. Nu, kā jūs zināt, šī jautājuma izlemšanai nepieciešama vienprātība, un kā jūs tikpat labi zināt, vienprātības nav. Ja es pareizi sapratu Broku kungu, Mums ir nepieciešams uh, izstrādāt uh, labākas metodes, efektīvākas metodes, kā mēs tērējam budžeta līdzekļus uh, cilvēktiesību ievērošanai, demokratizācijas nodrošināšanai. Bet uh, es uh, saprotu, ka mums nav runa par tādām summām, kā jūs pieminējāt. Mums ir jāsāk ar mazākām summām, jāpierāda, ka mēs efektīvi spējam darboties, un tad jau tas būtu kā piemērs citām iestādēm. Pa, Palecka kungs eh, runāja par vīzu režīmu atvieglojumiem Baltkrievijai. Es piekrītu idejai, mums nevajadzētu sodīt Baltkrievijas iedzīvotājus par to, ko dara Baltkrievijas varas iestādes, bet no otras puses eh, vīzu jautājums ir suverēns valsts jautājums. Nu, mēs nevaram e, kaut ko darīt bez iestāžu piekrišanas. Un, piemēram, mums ir parakstīts un ratificēts līgums par vietējo robežu šķērsošanu starp Poliju un Baltkrieviju atbilstoši Eiropas Savienības eh, noteikumiem. Tas ir ratificēts Polijā un, jā, pareizi atceros, arī Baltkrievijas pusē ratificēts, bet prezidents Lukašenko ir to ratificējis un ielicis savā atvilknē. Un ko lai dar šādā situācijā? Es darīju, ko varēju. Tātad samazināju cenu un beigās arī atcēla uh, eh, nacionālās polijas vīzu maksas uh, eh, Baltkrievijas iedzīvotājiem, bet pretējā virzienā tas ir pieauguši pa 400%. Bet Schengens vīzas, nu, tur mums ir nepieciešams dialogs ar Baltkrievijas varas iestādēm. Un, kā es saprotu, komisijas priekšlikumu nav saņēmuši pozitīvu atsaucību no Baltkrievijas varas iestāžu puses. Līdz ar to mēs it kā cenšamies no savas puses būt konstruktīvi, bet Baltkrievija šajā sarunās ir ļoti sarežģīts partners. Tālāk par Islandi. Mēs esam atvēruši piecas sadaļas un uzskatām, ka mums būs iespējams trīs no tām slēgt gandrīz uzreiz. Par Piedņestru, nu tas ir labs jautājums, jo tas ir viens no šiem iesaldētiem konfliktiem, kurš būtu atrisināms, kur būtu vismaz saskatāms, kāds varētu būt risinājums. Moldova ir ļoti enerģiska valsts tāda valsts, kas īsteno uz Eiropas eh, virzienu vērsts reformas. Es domāju, ka mums ir eh, jāpaliek pie savām iniciatīvām, mums ir jāpanāk, lai Krievija eh, nopietnāk ar Smirnaukungu runātu par Piedņestrus jautājumu, un es domāju, ka tas ir savu veidu pārbaudas gadījums, kur mēs varēsim redzēt, cik liela ir Krievijas vēlme un spēja arī atrisināt šādu problēmu. Un eh, es domāju, ka mums ir nepieciešams eh, stiprināt eh, Eštons un Lavrova dialogu, nodrošinot rezultātus, nevis vienkārši formālu dialogu atvēršanu, un tas mums jau ir, bet dialogam pie kaut kā ir jānoved. Un kaut arī Piedņestrā ir it kā maza teritorija, bet tās negatīvā spēja destabilizēt gan Moldovu, gan Ukrainu ir diezgan ievērojama. Līdz ar to mums ir nepieciešama Krievijas palīdzība, mums ir nepieciešams turpināt informēt Krievijas, Ukrainas, un arī šīs par atdalīšanos uh, iestājušās uh, iestādes, ka nu, tāda situācija nav pieļaujama ilgāk. Lisekungs, uh, e, apsveikumi jums par jūsu ziņojumu. Kaut es varētu būt tik optimistisks par jūs pieminētajiem iesaldētajiem konfliktiem, bet es domāju, ka jūs sapratīsiet, ko es domāju, sakot, ka pašreizējā Krievijas un Gruzijas varas situāciju, nu man grūti būt optimistiskam. Jo šobrīd nav tikai uh, runa par valsts līmeni, bet tas ir diezgan personisks konflikts. Bet kā Eiropas Savienība, es domāju, mēs darīsim visu, ko varam. Piemēram, uzraudzības misija, uh, to vada polijas ģenerālis. Tālāk Afganistāna. Jā, nu, es jau 25 gadus regulāri dodos uz Afganistānu. Teikšu tā. Afganistānas kontekstā mums ir dilema. Sieviešu situācija Afganistānā neapšaubāmi neatbilst mūsu standartiem. Bet es domāju, ka jūs varat piekrist, ka tomēr tā ir labāka nekā tā ir bijusi jebkad agrāk Afganistānā, it īpaši Talibāna režīmā, no kur mēs atbrīvojam Afganistānu. Bet mums šeit ir divas, divi atšķirīgi filozofija pieeja Afganistānai, un es pat teiktu pretrunīgi pieeja. Pirmā Mēs vēlamies ievērot mazākumu vēl, vēlmes un eh, arī tāpat laikā mēs vēlamies, lai tiktu ievērot arī absolūtie standarti attiecībā uz cilvēktiesībām. Bet ko darīt tādā situācijā, ja afgāņi un Dažas minoritātes vēlas tādas tiesības, kas mūsuprāt, un kas vēlās e, tiesību ierobežošanu, kas mums nav saprotam. Kurš princips tad ir svarīgāks? Manuprāt, Afganistāna ir veikusi ievērojamu progresu, un ik viens, kurš līdzīgi kā es, ir bijis tik ilgstoši šajā valstī, var to novērtēt 25 gadus atpakaļ. dažās eh, Afganistānas eh, teritorijās eh, standarti bija ļoti, ļoti senatnīgi, var teikt, pielīdzinām viduslaikiem, bet tā kā šobrīd mēs varam ievērojam novērtēt sasniegto progresu. Es domāju, ka runājot par standartiem eh, attiecībā uz attieksmi pret sievietēm Afganistānā. Es domāju, ka Eštons kundze to noteikti arī aizstāvēs. Tas viņai ļoti svarīgs jautājums. Esmu redzējis, kā viņi to šādas eh, jautājumas aizstāv. Jā, paldies, ministra kungs. Šī bijusi ļoti auglīga tikšanās, lieliski viedokļa apmaiņa. Tā sākās šodien, turpināsies vēl nākamos mēnešus. Un, eh, kā jūs noteikti apzināties, jūs redzat, cik ieinteresēti mēs esam un cik labprāt mēs vēlamies ar jums sadarboties, lai sniegt jums pēc iespējas lielāko atbalstu, lai jūs varat veikt savus pienākumus. Vēlreiz paldies jums un labprāt tiksimies ar jums, tikko būs uh, jaunāki noteikumi, notikumi mūsu sanāksmē. Tātad kolēģi 11.30 parlamenta priekšsarētājs Bužekungs, vadīs Saharova balvas pasākumu, kurā piedalījās iepriekšējo gadu balvas laureāti par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzību. Un vakarā būs arī noslēguma pasākums, un nākamā sanāksme mums ir 29. novembrī divos pēcpusdienā. Paldies!